Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Kolēģi, nākamais punkts darba kārtībā ir komisijas paziņojums eh, virzībā uz ekonomikas atlapšanu, radot daudz jaunu darba vietu. Un komisijas vārdā uzstāsies komisārs Laslo Andors. Lūdzu. Mr. President, priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti un deputātes. Globāls un sistēmisks risinājums ir jādod, jārod finanšu un ekonomiskajai krīzei, un būtiskākais šīs krīzes sekas ir bū, milzīgs bezdarbs. Šobrīd Eiropas Savienībā vidēji tas ir 10,3%, un šādus skaitļus mēs neesam redzējuši kopš 90. gadu sākuma. Uh, un Eirozonā šis skaitlis ir vēl lielāks - 11% no darbspējīgiem iedzīvotājiem. Lai rastu patieši patiesi ilgdzīvot spējīgus risinājumus, mums ir jāskatās uz problēmu kopumā. Un komisija aprīlī nāca klajā ar paziņojumu, ka jaunu darba vietu radīšana veicina ekonomisko atlapšanu. Uh, Tāpēc mēs uzskatām, ka vajadzētu uzlabot koordināciju nodarbinātības politikā starp darību valstīm. Un šeit mums ir nepieciešama Eiropas parlamenta atbalsts. Komisijas pakotne mēģina pārorientēt nodarbinātības politiku trīs virzienos. Vispirmām kārtām ir jāveicina jaunu darba vietu radīšanas veicināšana. Arī jaunas iespējas zaļajā ekonomikā, uh, komunikāciju tehnoloģijās un veselības aprūpas un sociālajā sektorā šīs trīs jomas ir izvirzīts kā būtiskākās jaunu darba vietu radīšanai, un tam tiks sagatavots rīcības plāns. Komisija ir nākus klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, piemēram, jaunu darba vietu radīšanai šobrīd ir piešķirtas subsīdijas, uh, kā arī samazināt eh, vidas nodokli jaunām darba vietām un izveidot tā saucamos biznesa inkubators, un visbeidzot ir jārunā arī par sociālo ekonomiku. Nākamais. Komisijas piedāvātā pakot, pakotne mēģinās dinamizēt darba tirgus, darba tirgu, atsakoties no šķēršļiem darbinieku brīvai pārvietošanai. Un uh, ir tā saucamie pārējais periodi, no kuriem ir jāatsakās. Dinamiskāks Eiropas Savienības darba tirgus ļaus izvairīties no plaisām un nepietiekamas darbības, bet tam ir nepieciešama jauna darbība. Komisija ir gatava uzlabot mobilitāti, aizlaukot šķēršļus, piemēram, pensijas pārvietošanas iespējas. Nākamais, tā saucamā Euro S sistēma, ir viens no darba tirgus instrumentiem, kas ļauj darbinie strādājušiem pārvietoties pa robežām. Un ceturtais, Eiropas Savienība ir gatava uzņemties sakārtot darba tirgu, uzraugot dalību valstu darba tirgus, lai sociālās tēmas netiktu pakārtotas ekonomiskajām prioritātēm. Uh, un reformu īstenošanā mēs esam gatavi sadarboties ar mūsu sociālajiem partneriem. Vēl bez tam šajā pakotnē parādās ļoti skaidra saikne starp dalību valstu darba tirgus reformām un investīcijām Eiropas Savienības finanšu instrumentos, īpaši Eiropas Savienības sociālajā fondā. Uh, Šī saikne ir kritiska, un arī komisijas sagatavotā pakotne ir ļoti svarīga, un tā rada nepieciešamo politisko gaisotni, lai darba tirgus sakārtotos tādajādi, lai tas veicinātu ekonomisko izaugsmu. Debats ar nepacietību uzklausīšu šo jūsu izteiktos viedokļus. Uh, Paldies! Tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms runās. Eh, Rīkungs. Um, divas minūtes. Paldies, priekšēdētāja. Priek... Godātais komisāra kungs, pirms neilga laika komisija publicēja priekšlikumu par nodarbinātību. Uh, Tautas partijas vārdā grib izteikt savu atbalstu šai likumdošanas pakotnei. Mēs atbalstīsim komisijas iniciatīvu, kā esam to apliecinājuši jau nodarbinātības komitejā mūsu debatēs par pirmo tādu kā atzinumu vai reakciju uz šo komisijas priekšlikumu. Mani kolēģi šajās debatēs noteikti runās par daudziem elementiem. Arī es gribu minēt dažus. Man patīk jūsu realistiskā pieeja, ko jūs izmantojat šajā likumdošanas priekšlikumā. Diemžēl nevaram īsti jums piekrist attiecībā uz um, viedokli par jauniešu bezdarbu un vispār uh, par bezdarba tēmu kopumā. Mēs konstatējam, ka pašreizējais novērtējums uh, dalībvalstu reformu programmām ir atzinis, ka uh, Līdz šim dalībvalstu iesniegtie priekšlikumi nav pietiekami, ja mēs gribam izpildīt stratēģijas 2020 mērķus. Labi ir tas, ka komisija domā un, ir, un grib izstrādāt vidustermiņa, vidē termiņa stratēģijas. Manuprāt, Komisija ļoti labi ir izvēlējusies prioritātes informācijas tehnoloģijās, zaļajā eh, ekonomikā un vides uh, tehnoloģijās jaun, un jaunajās tehnoloģijās. Uh, mēs gribam vērst jūsu uzmanību arī uz to, ka direktīvu par pensiju pārnešanu ir pēc iespējas ātrāk jāpabeidz. un, protams, priecājamies arī par jūsu šo izaugsmes iniciatīvu. Paldies, komisāra kungs, mūsu uh, līdzstrādnieki, tātad darbinieki kontaktēsies ar jums. Paldies! Lūdzu, kolēģus, ievērojiet savu runāšanas laiku, jo mums vēl ir vairāki punkti darba kārtībā, darba vēl ir daudz, un mēs jau tagad esam iekavējuši. Tagad uzstāsies sociāldemokrātu vārdā Pervānša Bēresa. Paldies, priekšsādātā kungs, komisāra kungs, Eiropas uh, parlaments um, gribēja organizēt šo diskusiju, izējot no nodarbinātības pakotnes, kas uh, komisijai ir uz galda. Un šeit man šķiet svarīgi pieminēt tieši plenārsēdē ņemot vērā to, ka drīz tieksies Eiropa padome, jūsu izaugsmes dosjē. Tātad par šo dosjē. Jūs sakāt, e, izaugsme radīs darba vietas. Man šķiet, ka tas ir tāds sauklis visam mūsu debatēm šodien. Šobrīd bezdarba līmenis sasniedz rekordu tempus Un jautājums ir par to, kā radīt šīs jaunās darba vietas un kā reaģēt uz um, situāciju darba tirgumu. Šī situācija pasliktina sociālo situāciju valstīs. Mēs zinām, ka 5,6 miljoni uh, cilvēku jauniešu Eiropā ir bezdarbnieki, ka viens jaunietis no pieciem nevar atrast darbu. Nu, pasaules darba uh, organizācijām publisko paziņojumus, kas uh, tiešām ļoti satraucoši. Ko mēs šajā situācijā varam izdarīt? Dalībvalstis sūta savus reformu plānus dalībvalstīm ir izstrādāti nodarbinātības um, plāni, bet um, šie plāni īsti neatspoguļo to, kas rakstīts jūsu dosjē. Un par jūsu dosjē runājot, um, mani visvairāk interesē divi priekšlikumi. Pirmkārt, tabula ar minimālajām algām. Jūs teicāt, ka minimālās algas ir svarīgas, lai apkarot nabadzību un sociālo atstumtību, sociālo dempingu. Un lai stimulētu iekšējo pieprasījumu. Tas ir izšķiroši, lai līdzsvarotu situāciju ES. Un ir vēl viens aspekts, ko jūs pieminējāt, kur jūs zināt, ka parlaments jūs atbalstīs garantējas jauniešiem. Nedrīkstam pieļaut, eh, lai jaunieši atrastos bez darba, bez apmācības eh, jau četrus mēnešus pēc eh, iest, ienākšanas darba tirgu. Tas arī ir ļoti svarīgi. Un šeit mēs vēlamies no jums konkrētus priekšlikumus. Tieši runāt tagad, runājot par nākamo finanšu perspektīvu, tieši tagad šajā jomā man obligāti jāiet uz priekšu. Un paldies, komisāra kungs, par dinamiku, kas, cerams, mums izdosies, un par um, uh, politikas daudzveidošanu, ka ne tikai par taupību mēs runāsim, jo pagaidām mēs tā kā pieraskrienam sienām. Un paldies. Un uh, tagad uh, Fil Beņons izteiksies. Un paldies. Um, Mēs runājam par nodarbinātības priekšlikumiem, kas atspoguļojas arī dalību valstu plānos. Īpaši sarežģīts jautājums, protams, ir par jauniešiem, par eh, darba spēka mobilitāti, par eh, attiecīgu izglītību un apmācību, par izaugsmi, zaļām tehnoloģijām un tā tālāk. Stūrakmens um, tajā, ko komisija ierosina, šajā darba vietu radīšanā ir struktūrālie grozījumi darba tirgu. Protams, nevar pieprasīt uh, grozījumus, uh, lai tie notiktu jau rīt. Mums būtu nepieciešams sākumā ietekmes novērtējums. Uh, citādi šīs reformas var pasliktināt darba spēka situāciju. Eiropā. Bet, protams, ja nedarīsim neko, mēs uh, nesamazināsim bezdarba līmeni, īpaši jauniešu vidū. Un ja mums nebūs konkurēt spējas, mums neizdosies attīstīties tālāk. Protams, uh, nepieciešams līdzsvars, ejot uz priekšu, ejot šo reformu ceļu. Bet tikai tā mums izdosies uh, izveidot eh, stabilu pamatu turpmākai izaugsmai. Mēs eh, nevaram visu laiku eh, ņemt kredītus. Tas tikai pasliktinās situāciju darba tirgu ilgtermiņā. Tāpēc es ļoti apsveicu priekšlikumus stimulēt uzņēmēju darbību, piedāvāt jauniešiem apmācības iespējas, uh, stimulēt uh, jaunu uh, uzņēmumu izveidi, likvidēt šķēršļus uzņēmējiem. Mēs Aldiem grupām ļoti pozitīvi apmainījāmies viedokļiem ar uh, komisijas pārstāvjiem par šo dosie. Un tagad zaļo grupas vārdā Kornelisens kundze lūdzu. Eiropas Savienība šobrīd piedzīvo situāciju, kurā miljoniem eiropiešu ir noraizējušies par savu nākotni un savu darbu. Un es uzskatu, ka tam darba nodrošināšanai ir jākļūst par Eiropas Savienības absolūto prioritāti. Jaunu darba vietu veidošana ir svarīga. Es uzskatu, ka ir jāizveido arī uzraudzības sistēmas un arī plānošana. Nākamais - zaļu darba vietu radīšana - viens no būtiskākajām prioritāšu jomām. Mēs e, esam sagatavojuši darba dokumentu un līdz e, 15. gadam ir paredzēts izveidot 100 līdz 200 tūkstoši jaunu darba vietu tieši zaļajā ekonomikā. Tas ir apsveicami, bet patiesībā man nav liels ticības, ka tas tiks īstenots, jo Eiropas Savienība šobrīd iet pa nepareizajām sliedēm. Eiropas Savienības, Finanšu Savienība, Banku Savienība, Politiskā Savienība, bet sociālajā jomā vēl joprojām Eiropas Savienībā dominē brīvprātības princips. Ja mēs runājam par eh, sociālajiem jautājumiem, tad uzskatu, ka ir jābūt daudz labākai koordinācijai. Mums ir pasākumu kopums eh, izkļūšanai no parādiem, bet mums nav pasākumu kopums, kā veicināt darba bagātu ekonomikas atlapšanu. Uh, Patiesībā šobrīd eh, tiek apgalvots, ka algas Eiropas Savienībā ir pārāk augstas, bet atcerēsimies, ka ir vesela daļa sabiedrības iedzīvotāju, kuru e, algas ir zem iztiks minimuma. Kāpēc mēs nerunājam par to? Es uzskatu, ka sociālajā jomā mums vajadzētu izveidot eh, Eiropas minimālās algas slieksni. Tikai tas ļaus apkarot bezdarbu un nabadzību. Mums ir jābūt drosmīgiem. Prieksēdētājs, paldies! Un nākamais ECR grupas vārdā Makintērs kundze. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Bezdarbs ir ļoti liels bažu avots, un es atbalstu komisijas paziņojumu darba bagātas ekonomikas atlapšanas jomā. Un tomēr tas, ka Eiropas nodarbinātības likumā ir nepieciešama lielāka koordinācija, ir skaidrs, un tomēr izveidot Eiropas kontroli un sankciju kopumu uz dalību valstu darba tirgiem nav pieļaujams. Eiropas atveseļošanās plāns nerada darba vietas. Tie ir uzņēmumi un eh, kompānijas, kas rada darba vietas un mums vajadzētu izvairīties no tādiem pasākumiem, kuri rada neparedzams sekas, un izvairīties no tādu uzņēmēju atbalstīšanas, kuri rada darba vietu tikai paši sev. Šobrīd uh, Mazie un vidējie uzņēmumi nodrošina 90 miljonus darba vietas visā Eiropas Savienībā, un potenciāls vēl ir liels. Mums ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu šiem uzņēmumiem, un nevis lai tiem liktu sprunguļus riteņos. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad EFD grupas vārdā Helmerkungs. Pusotru minūtu lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Otrā pasaules kara laikā uh, ap, um, Anglijas uh, gaisa spēki nobažījās par saviem uh, zaudējumiem. Un vispirmām kārtām viņi šāvēja nolika blakus pilotam, un kad uh, bija nepieciešams aizsargāt vēl vairāk pilotu, tad viņi to nosēdināja aizmugurē un tad vispār lidmašīnas apakšā. Un visbeidzot uh, šie gaisa spēki saprata, ka uh, viņiem ir tik daudz, um, tik daudz munīcijas lidmašīnā, ka viņi vairs nevar palidot, un uh, samazinājās lidmašīna ātrums. Prieksēdētāji kungs, šobrīd jau gadu desmitiem Eiropas Savienība ir sevi apgrūtinājusi un arī darba tirgu apgrūtinājusi kā lidmašīnu ar šiem milzīgajiem munīcijas krājumiem, bet ja mēs vēlamies izveidot darba tirgu, tad šobrīd tas ir tik ārkārtīgi neelastīgs, ka tas vairs ne nevar palidot. Vēl bez šīs problēmas mēs tagad runājam par zaļām darba vietām. Prieksēdētāja kungs, kolēģi droši vien zinās, ka no vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm ir ticami statistikas dati, kuri pierāda, ka ik viens zaļais darba vietas radījums rada divu darba vietu zudumu īstajā ekonomikā, jo zaļas darba vietas ir ārkārtīgi dārgas. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams darba vietas, priekšsēdētāja kungs, un lai tās radītu, mums ir jāatsakās no pārāk lielas regulatīvo aktu kopuma normu kopuma kaudzes. Paldies! Un tagad goe NGL vārdā runās Cuberas kundze. Pusotra minūte. Paldies, priekšādātāji. Šī pakotne no Eiropas komisijas cita starpā aizstāv tādus pasākumus, kas tā kā izrēķinās ar darba ņēmējiem. Runa ir par privatizācijas veicināšanu un darba ņēmēju aplaupīšanu. Uh, tiek teikts, ka prioritāte tomēr ir darba vietu radīšana, bet jaunas iespējas varētu dot sociālā ekonomika, proti jauni pakalpojumi, kas ļautu radīt darba vietas un dotu jaunas peļņas iespējas. Komisija piedāvā pat priekšlikumu algu eh, saistīt ar sasniegtajiem rezultātiem kopumā šis pasākumu priekšlikums paredz padarīt elastīgāku darba likumdošanu, bet uh, cita starpā cilvēki tā kā tiek mudināti um, kļūt mobilākiem, ja nav darba vietas tur, kur viņi dzīvo. Uh, komisijai ir tāda sociāla retorika, bet praktiski piedāvātā politika nozīmē tikai tālāku iešanu pa neoliberālisma ceļu. Ir nepieciešamas valsts investīcijas un jāinvestē cilvēkos. Paldies, tagad atklāšu pārējo runātāju sarakstu. Vispirms Tomas Mans, pusotra minūte. Uh, Paldies, krīze ir ieilgusi un bezdarbs arvien pieaug Eiropas Savienībā. Tā pašā laikā atšķirības starp dalībvalstīm arvien palielinās. Kāds ir šis rīcības plāns situācijas uzlabošanai? nav vienprātības par to, ko tad uh, galu galā atbalstīt, kādas ir prioritātes. Daudz trūkumu ir un daudz atšķirību izraisa, atš, um, izraisa atšķirības normatīvos. Ir jānodrošina stabilas darba vietas, ir jābūt noteikumiem, kas paredzētu efektīvu kontroli melnajam darba tirgumam Tāpat ir ļoti bieži ir ļoti zemas algas un darba vietas e, ir ļoti saistīts ar sliktiem darba apstākļiem. Nevajadzētu atstāt jauniešus e, novārtā vai bez vērības. Pēc bezdarbniekiem, jauniem bezdarbniekiem ir jābūt iespējām uh, uh, saņemt izglītību, arī profesionālu izglītību, bet uh, pasākumus nedrīkst finansēt, radot jaunus piemērus. Ir jābalstās uz reformām, ko veiks dalībvalstis pašas, un uh, tikai mm, tādā veidā mēs varēsim tiešām īstenot šo ekonomikas atlapšanu, radot darba vietas. Paldies! Paldies priekšēdētāji! Runā Čerkas kungs. Beidzot, mēs kaut ko esam saņēmuši no komisijas, kas ļaus mums um, turpināt debates bez nodarbinātības izaugsmes nebūs, bet ar šiem priekšlikumiem nepietiek. Situācija ir daudz par smagu. Man ir tikai maz, ļoti maz laika. Jūsu paziņojumā jums, jūs pieprasāt, un jums ir taisnība, labāk ir jāizmanto valstu līdzekļi, bet dalībvalstīm vispār nav līdzekļu līdz finansējumam. Um, nauda netiek izmantota izglītības pasākumu veicināšanai. Jūs runājat par darba tirgus reformu, bet tā taču nedrīkst būt tāda, ka darba vietu skaits samazinās, un šo, šie uzdevumi nedrīkst būt tikai dalībvalstu rokās. Desmit miljārdus eiro mana valsts, simts miljārdus eiro saņēma uh, Uh, lai izglābtu dažas bankas, bet Eiropas Savienībai nav desmit miljārdu jauniešu nodarbinātībai. Kā tas var būt? Nākamais runātājs Harkinas kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs! Darba bagāta ekonomikas atlapšana, tas, protams, nākt par labu ikvienai ekonomikai. Un man priecē tas, ko komisija teica, un tomēr nodarbinātības un sociālajiem apsvērumiem nedrīkst būt pakārtot vērtība ekonomiskajiem apsvērumiem. Protams, ka realitāte varbūt būs savādāk, un tomēr mums Eiropas līmenī ir jātiecās pēc tā, lai Eiropas līmenī pieņemtie lēmumi būtu ar pievienoto vērtību. Un runājot par ekonomikas atlapšanu, tad visām dalību valstīm ir jāvienojas pie šīs pakotnes. Un mums ir jāpasaka iedzīvotājiem, ka mēs tiešām tiešām nopietni mēģinam atteikties no patreiz valdošā taupības režīma un radīt jaunas darba vietas. Es zinu, ka 60% eiro īrijas iedzīvotāji balsoja par šo pakotni, un tas priecē. Protams, ka šo revolūciju mēs eh, saucam arī par iedzīvotāju kvalitātes pārkvalificēšanos, un eh, šeit līdzekļi toties ir, tiek ņemti no Eiropas globalizācijas fonda. Es uzskatu, ka dalību valstīm ir jāsadarbojās, lai šis globalizācijas fonds tiešām darbotos Eiropas labā un palīdzētu eh, darbu zaudējošajiem atrast jaunu darba vietu priekšsēdētājs. Paldies. Un nākamā ir Delī kundze pusotru minūtu lūdzu. Priekšsēdētā kungs. Mēs visi konstatējam to, ka situācija ar nodarbinātību Eiropā ir mm, vienkārši nepieņēmama. Jaunieši, jaunā paudze vienkārši tiek upurēti, un tā mēs to nevaram pieņemt un pieļaut. 17 miljoni darba vietu jāizveido līdz 2020. gadam saskaņā ar komisijas solējumiem, bet mēs ar taupības politiku turpinām skriet ar pieri sienā. Mēs domājam par, mums jādomā par sociālo un zaļo aspektu mūsu ekonomikā. Tāpēc mums ir nepieciešams mērķtiecīgās investīcijas zaļajā ekonomikā. Mums eh, jārūpēs par inovācijām, mums jādomā par solidaritāti, mums jāpiedāvā darba apstākļi, kas būtu cilvēku cienīgi, eh, ievērojot visus eh, standartus, ievērojot minimālās algas, lai mēs varētu beidzot izbeigt, izbeigt sociālo dempingu un uh, darba ņēmēju diskriminēšanu. Tas ir iespējams, eh, kāpēc tas nenotiek, mums trūkst politiskās gribas, un tā ir jūsu atbildība. Barozo kungs taču jau pirms trim gadiem ir pasludinājis par prioritāti jauniešu bezdarbu, un nekas nav noticis. Tagad mums tiešām ir jārīkojas ārkārtīgi steidzami. Paldies, un tagad uh, runās uh, Vlosoviča kungs. Viena minūte. Paldies, uh, priekšsādātā kungs, kolēģi. Eiropa 2020 stratēģija paredz nodarbināt 70% cilvēku atsevišķās vecuma grupās. Un tas nozīmē, ka līdz 2020. gadam jāizveido 17,5 miljoni darba vietu. Un šis mērķis ir visai ambiciozs, domājot par budžetu situāciju, domājot par to, ka bezdarba līmenis no 9,5% 2010. gadā ir pieaudzis līdz 10,2% šobrīd. Uh, Man personīgi un manai valstī Polija tas uh, nozīmē, ka bezdarbnieku skaits uh, šogad ir palielinājies par pusmiljonu. Tā izskatās reālā situācija. Rezolūcijas priekšlikumā ir ietverti svarīgi mērķi pašnodarbinātām personām, piemēram, komisija tiek aicināta pievērsties uh, publisko iepirkumu procedūrai, Man ir jautājums, vai kohēzijas līdzekļu īsenājumi nenovedīs pie dziļākās krīzes. Paldies. Nākamais runātājs ir Tomas Hendels. Viena minūte. Godātais komisāra kungs, ļoti labi izklausās jūsu priekšlikumi par um, taisnīgu atalgojumu, bet uh, runājot par minimālām algām, garantijām, apdrošināšanām, tur es um, jums īsti neticu. Kā mēs varam rūpēties par veselības aprūpi, ja slēdz slimnīcas visur Eiropā? Un uh, Eiropas pusgada ietvaros tiek īsināti tēriņi veselības aprūpei Es e, šeit nesaskatu nekādu iniciatīvu jaunu darba vietu radīšanai. Gluži otrādi, taupības politikas iespaidā e, ne tikai Grieķijā samazinās pieejamo medikamentu skaits, mēs palīdzam bankām, un tagad mums jāpalīdz cilvēkiem. Un īpaši mums jārūpēs, lai apgādātu īpaši krīzes valstīs cilvēkus ar vismaz ar medikamentiem. Paldies! Paldies nākamā runātāja Danuta ja Jazloveska. Pusotra minūte. Paldies priekšsādātā kungs, dāmas un kungi. Barozo kunga teiktais, prezentējot šo paziņojumu, atgādināja man par kāda ASV investora vārdiem. Uh, Viņš teica, nevis darba devēji, bet eh, patārātāji radīs darba vietas un izaugsmes eh, pasākumiem jāsako šai loģikai. Un tāpēc mums eh, jāatdzīvina iekšējais un ārējais pieprasījums. Mums būtu nepieciešams veicināt jaunu uzņēmumu izveidi, piedāvāt stimulus uzņēmēju darbībai atkārtot izskatīt pastāvošās uzņēmumu formas. Diemžēl tas var novest pie diskriminācijas darba tirgu, pie atstumtības un nabadzības. Tāpēc mums jāsasaista darba tirgus fleksibilitāte ar drošību. Mums jāpiedāvā atalgojuma garantijas, lai neradītu nedrošas darba vietas un lai aizsargātu darba ņēmēju tiesības. Jādomā par to, lai pilsoņi kļūtu aktīvāki, pilsoņiem proaktīvi jārēģē uz pārmaiņām darba tirgu. Tikpat prioritāras ir uh, jauniešu problēmas. Svarīgas ir investīcijas izglītības jomā, uh, profesionālās apmācības jomā un kvalifikāciju celšanas jomā. Eiropas komisija ir daudz uh, racionālu priekšlikumu. Es ceru, ka komisija rīkosies konkrēti un piedāvās arī konkrētus tiesību aktus. Tagad uh, Silvana Raptī viena minūte, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, uh, Pateicos, eh, komisārkungs, eh, nodarbinātības pakete ir ļoti laba, bet es uzskatu, ka tā ir, ir saulaicīgi nonāk, jānonāk pie uh, saņēmējiem. Mēs Eiropas parlamentā divus gadus jau esam zaudējuši. Mēs esam pastāvējuši uz to, uh, ka vajag kaut ko darīt. Ja mēs vēl divus gadus zaudēsim līdz tam brīdim, kad viss tiks īstenots, tad man ir bail, ka tas būs ļoti vēlu vai par vēlu. Otrā tēma - darba tirgus. Runāsim atklāt turklāti pat labam piedzīvo lielas grūtības, jo makroekonomiskā politika attiecībā uz darba eh, strādā pret darba tirgu, ņemot vērā mūsu krīzi. Saskaņā ar Eirobarometra aptaujām ir tā, ka 2011. gadā krīzē bija ārkārtīgi liela apmēri. Viens no pieciem eiropiešiem, viens no diviem grieķiem raizējies par savu darba vietu, otrs skaitlis. Pieci no desmitiem eiropiešiem, astoņi no desmitiem grieķiem ir aizējies par to, ka viņi zaudēs eh, darba vietu un pēc tam neatradīs citu sešu mēnešu laikā. Tā ir realitāte. Un tagad es gribētu jūs uzaicināt domāt par elastīguma jautājumu un elastiskiem risinājumiem. Tās ir lietas, par ko mums ir jādomā ne tikai nodarbinātības jomā, bet arī nodrošinot līdzekļus. Mēs jau runājam arī par konkurētspēju, un mums reize par visām reizēm ir jānoskaidro, ka konkurētspēja nevar būt tēma, ko katra dalība valsts skata atsevišķi. Tas ir jautājums, kam jānodarbojas visai Eiropai. Eiropas Savienībai, ja mēs vēlamies e, spēcīgu Eiropas Savienību un spēcīgu eiro. Ja mēs no visām pusēm dzirdam, ka ir jāpazeminā algas, lai veicinātu konkurētspēju dažās daļvību valstīs, tad es gribētu teikt, kāpēc mēs nesakām, ka Grieķijā algas e, aug, lai veicinātu citu valstu konkurētspēju. Paldies! Paldies Rafīkungam un tagad paškas e, kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāri. Ekonomikas stagnācija Eiropas eh, Savienībā mūs spiež domāt par to, kādā veidā veicināt ekonomikas izaugsmi. Es eh, saprotu Savienības konsolidācijas pasākumus, bet manuprāt, eh, komisija neņem vērā visus stagnācijas iemeslus. Eiropas eh, darbinieki zaudē darba vietas, jo Eiropas firmas pavisam prozaiski pārceļ savas eh, ražotnes citās valstīs. Kaut vai automobīļu rūpniecība. Eh, piemēram, eh, ražotnes ir Ķīnā, Brazīlijā, Krievijā, visur, kur pasaulē, tad jau arī nav nekāds brīnums, ka Eiropā nav tāds noiets, kā tas ir bijis pagātnē. Un tāpēc es arī gribētu saprast, kur tad nāk tie ienākumi, vai mēs to saņemam savos nodokļu avotos. Vai mēs domājam, komisāra kungs, par to, kādu vidi mēs radām Eiropas Savienībā, ja mūsu ražotāji pārceļ ražotnes citur? Paldies, nākamais runātājs Lījarika kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Ir fundamentāli pretruna jūsu izvēlē. Jūs sastājas tādu budžetu pāraudzību, um, kuras uh, pamats ir eh, uzraudzīt, uh, uzraudzīt sabiedrības, uh, tātad valsts budžetu, kaut arī reāli viss nosaka bankas, tad jūs vienkārši pieliet eļu ugunī. Un uh, IKP pastāvīgi mazinās. No jauna būtu jāsadala uh, bagātības, būtu jāuzlabo pensija, uh, labāk eh, būtu jāiestājas par ekoloģiskiem ražošanas veidiem, tas radītu jauns darba vietas Eiropu. No otras puses vajadzētu aizstāt Eiropas stabilitātes mehānismu, kas reāli ir taupības mehānisms, ar Eiropas fondu, kas būtu saistīts ar Eiropas centrālo banku, un tas radītu jaunus nu, priekšnoteikums darbvietu izveidēji ekoloģiskai saimniecībai un arī uh, valsts pakalpojumu sniegšanai visu labumā. Un tā tiktu uh, arī veicināta izglītība, kultūra, un uh, bez tā visa nekas netiks sasniegts no jūsu solītā. Paldies! Tagad vārds uh, Reģinai Bastos kundzei uz pusotru minūti. Obrigada, senhor presidente, senhor komisārio. Paldies priekšstādātāji komisāru kungs. Kopš 2008. gada Eiropas Savienība jau ir zaudējusi 6 miljonus darba vietu. Manā valstī, Portugālē, ekonomikas samazināšanās notiek milzīgos ātrumos. Uh, sievietes, vīrieši un jaunieši zaudēja savu darbu milzīgi ātri saskaņā ar banku prognozēm. Tuvāko divu gadu laikā situācija vēl tikai pasliktināsies manā valstī. Tāpēc mēs augstu vērtējam šo jauno donarbinātības pakotni, pateicamies komisāram Andoram par to. Vēl ar vienu gribētu uzstāt uz pamatnoteikumu. Nepieciešama ekonomiskā izaugsme un dalība valstīm būtis jāsaskaņo savu centienu darba vietu izveidē. Un tas paredz arī subsīdijas tām, tiem uzņēmumiem, kas rada jauns darba vietas, samazinot nodokli uz uh, darbinieku iesaistīšanu un arī būtu jāveido institīvas jaunajiem uh, uzņēmējiem un atbalsts maziem vidiem uzņēmumiem, kas saglabā un veido jaunas darba vietas. Nacionālajām politikām būtu jāņem prātā, jāņem vērā, ka ir vērts koncentrēties uz tādām jomām kā veselība, uh, zaļā ekonomika. Tad šajās jomās ir liels potenciāls. Mums ir jāpalielina prasmes, kas eh, tiek eh, sniegtas izglītībā un jāsaskaņo tas ar darba tirgu nepieciešamo. Mums ir jāveicina strādājošajiem darbinieku mobilitāti un jāizmanto struktūra fonda līdzekļi radītu darba vietas. Mums ir jāveicina darba uzņemšana, un labākās prasas parauga apmaiņa, veicinot uh, cilvēku ņemšanu darbā. Pat labam cilvēkus vienkārši cilvēkiem stud uz cerības. Viņi gaida rezultāts no kams. Paldies! Nākošā runātāja ir Kastelo kundze. Vienu minūtu, lūdzu. Thank you, Chair. Bet paldies priekšsādātāji. Komisāra kungs, viens no galvenajiem beidziem no nacionāla referenduma īrijā ir, ka stabilitāte un izaugsme ir viens medaļas divas puses. Ir atbalstījis stabilitāti, taču viņi arī skaidri iestājās par izaugsmas darbu kārtību. Mums ir nepieciešama investīcija programma ilgspējīgam, stabilām darba vietām Mums ir jāveicina sociālais taisnīgums, jācīnās pret eh, sociālo dempingu un eh, sociālo nedrošību. Te ir runa par eh, darba, par mājās nodarbinātajiem, par tiem, kas strādā melnajā tirgu. Uh, Un jādomā par eh, radošajām industrijām, zaļo ekonomiku, jāparedz finansējums eh, Eiropas ekonomikas mugurkaunam maziem vidiem uzņēmumiem. Mums nepieciešams reāls rīcības, lai risinātu jaunatnes bezdarbu. Nepieciešam kvalitātes hartas pieņemšana Pārāk daudz jauniešu strādā eh, kā stažieri, nesaņemot algu. Eiropas parlaments iestājas par izaugsmu, par darbvietu izaugsmu. Mēs eh, strādāsim ar jums, lai šis priekšlikums gūtu panākums. Paldies! Kostelo kundze eh, neuzstāsies, tagad viņas vietā ir Lope Fontāņa Veronika kundze. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, eh, komisāra kungs, gribu vispirms jūs sveikt ar to, ka jūs nācāt klajā ar šo priekšliku par nodarbinātības pakotni. Tas ir liels izaicinājums un svarīgi uh, apzināties, ka toši krīzes apstākļos uh, pavirzīt ir vēl jau grūtāk. Mums tiešām ir jāizveido jaunas darba vietas, un lai panāktu šo mērķi, ir jā pārstruktūrē darba tirgus, lai tas būtu iekļaujošāks, dinamiskāks. Uh, Mēs vēlamies, lai darbiniekiem būtu nepieciešamās prasmes, mēs vēlamies, lai šie darbinieki spētu pielāgoties ekonomisko apstākļu izmaiņām. Mm, mēs vēlamies veicināt darba vietu izveidu krīzes apstākļu. Mums nepieciešama tāda nodokļa politika, kas kalpot par iniciatīvu cilvēku pieņemšanā darbā jāraugās uz to, kādi mums ir plaši resursi, darbiet izved. Ir tāda ekonomikas, ir tāds ekonomikas nozars, kurās slēpjas liels potenciāls. Īpaši no bezdarba cieši jaunieši, mums viņi ir jāaizsargā, jācīnās arī pret melno tirgu, pret nedeklarēto nodarbinātību. Vēl ir arī tādi. Um, amati, kas eh, paliek eh, vēl ar vienu brīvi, tāpēc, ka nav cilvēkiem nepieciešamās prasmes. Mums ir jāveicina darbinieku mobilitāte. Mēs vēlamies izveidot tādu darba tirgu, kas būtu Eiropas darba tirgus, kas paredzētu mobilitāti visā Eiropā. Paldies! Nākošais runātājs Koferātī kungs. Vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji komisāra kungs. Es domāju, mums jā, jāmēģina panākt mērķus, divus mērķus līdztekus vienam, vienu otram. Mēs zinām, ka ir jārada darba vietas, tad mums būtu jāpievērš uzmanību jauniešiem, un svarīgākais instruments tā sasniegšanā būtu apmācība. Ja jūs investēsiet profesionālā apmācībā, tas uh, atstās labi iespaidot visas sabiedrības izaugsmu. Un otrais jautājums, kas parlaments skatījumiem ir svarīgs. Uh, ir e, cīņa pret nelegālo ekonomiku, pret strādājušiem, kas ir nelegāli imigranti, kas e, strādā bez attiecīgiem e, līgumiem vai bez jebkādiem darbinieku vai pat pilsoņu tiesību, tiesībām. Ir cilvēki, kas strādā, kaut arī viņiem vispār Eiropā nav uzturēšanās, uzturēšanās atļaujas. Uh, Eh, daudz viešie cilvēki, taču šādi arī tiek ropļots darba tirgus, un man šķiet, ka šīs abas problēmas mums jārisina vienlaikus, mums ir jārada darba vietas jauniešiem, un līdztekus tam ir jācīnās pret nelegāli nodarbinātiem, pret eh, jālegalizē šie cilvēki. Paldies! Nākošais runātājs ir Pupakis kungs. Paldies priekšsēdētāju komisāru kungs! Bezdarbs Eiropā ir milzīga problēma. Tā smagi skar Eiropas reālo ekonomiku un sociālo kohēziju. Katreiz izskan vēstījums, ka ir jācīnās pret eh, bezdarbu. Saskaņā ar barometru eh, Eiropas Savienības iedzīvotāji visvairāk uztraucās par bezdarbu. Eiropā tie ir 45%, kas baidās zaudēt savu darbu. Tātad šī problēma jārisina ļoti ātri. Taču ārkārtīgā taupība daudzās valstīs ir izrādījusies nepareiz recepti. Grieķijā eh, jau viens ceturtdaļ pils pilsoņu ir palikuši bez darba. Attiecībā uz jauniešiem šis, šis rādītājs ir lielāks par 55%, un eh, jaunieši tagad ir spiesti uh, doties prom no savas valsts, un te pašā laikā arī darba apstākļi pasliktināšie. Un tas tikai novad pie uh, ekonomikas lejupslīdes un nabadzības. Tātad. Uh, jāņem arī vērā, ka ekonomiskā uh, izaugsme uh, notiek uz jauniešu vai uh, rēķina vai tā rēķina, ka cilvēki zaudē darbus. Es gribētu arī atgādināt, ka tāds valsts kā Grieķija, kas saņem eksto atbalstu, nedrīkst tik izslēgtas no tām procedūrām, kuras ir virzīs uz stratēģijas 2020 mērķu sasniegšanu. Tātad ir jāatveseļo ekonomika, liekot par pamatu ekonomikas izaugsmu darbvietu izveidu un jānodrošina ilgspējīgi ekonomika. Jūs, komisār kungs, to ļoti labi zināt. Jums šie tēmi ir labi pazīstami. Arī priekšstādātāja kungs, jums šīs lietas ir pazīstams, jūs esat tūs sabiedrībai. Paldies, Pupakis kungs. Nākošā runātāja ir Kinga Gamsa. Viena minūte. Paldies, priekšstādāta. Esam redzējuši bažas rosinošus skaidrs attiecībā uz bezdarbu un ir daudzas sociālās grupas, kas ir īpaši nelabvēlīgā situācijā. Tās ir sievietes ar bērniem, invalīdi, cilvēki, kas vecāki par 50 gadiem, atsimā no 50 līdz 55 gadiem. Kas mums būtu jādara? Mums būtu jāizveido uh, skaidrs plāns, to mēs it kā esam izdarījuši, taču uz pāris lietām es tomēr gribētu norādīt. Manā skatījumā ir svarīgi mīkstināt krīzes sekus dažās sabiedrības grupās. Procedūrai, kā saņemt finansēm, jābūt vienkāršākai, jānodrošina apmācības iespējas, jānovērš trūkumi iekšējā tirgu, sociālās, eh, sociāla nodrošinājuma maksājumu jāpadara vienkāršāki un jānodrošina, ka vietējais darba tirgums darbojas labi, jo cilvēkiem jābūt brīviem strādāt, eh, kurā valstī viņi vēlas, tas tikai labvēlīgi ietekmē savieri. Paldies. Nākošais runātājs ir. Heinz Becker. Vienu pusotru minūtu, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Eiropas koncepcija šodien uz izaicinājumu pārvarēšanai nepazīst tādu vārdu kā Eiropas finanšu konsolidācija vai arī e, darba tirgus intensīva attīstība, kā atsevišķi populisti to stāsta. Protams, ka atbildība, lai sasniegtu abus mērķus, ir saistīta ar komisijas paziņojumu. Eh, es domāju, ka tas ir nozīmīgs solis. Esmu gandarīts par to, ka eh, tika atzīts eh, potenciāls, kāds saistās ar duālo profesionālo izglītību, ar zaļo ekonomiku, ar četrus mēnešus jaunatnes garantijām, mūža izglītība, kā arvien, kas, kas tiek piemērota vecāka gadagājuma darbiniekiem un e, ka te skaidri tiek definēta fondu līdzekļu izmantošana. Tagad ir svarīgi e, pasākumus īstenot dzīvē. Lai runātu vēl par mērķi un par izvairīšanos no zudušās paudzes, Tas būs iespējams tikai tad, ja strādās abi pīlāri un ja uh, tiks piemērots taisnīgums pret paudzēm un palaudžu solidaritātes princips. Tas, protams, sāksies ar šodienas lielākajām problēmām, darba vietu problēmām, kas savukārt ir saistīts ar atbildīgu parādu samazināšanu, tāpēc mums nevajadzētu šīs lietas izspēlēt vienu pret otru, otru, bet in, informē, in, iznotās paralēli. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds uh, Materas. Materas kundzē, bet es viņu nevaru zālē nekur ieraudzīt. Tādā gadījumā sākām brīvo mikrofonu procedūru un vārds Kukovičas kundzē. Kukovičs. Hvala lepa, predsedujoči. Nova dela. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jaunas darba vietas eh, ir mūsu eh, galvās. Tas ir jaun, miljoniem jauniešu idejās, kuri meklē savu vietu darba tirgu. Daudzi nav pietiekami drosmīgi, lai īstenotu savas idejas. Daudzi nezin, kā to darīt iespēja eh, strādāt eh, varētu tikt iekļauta eh, arī produktos un pakalpojumos cilvēku veselībai, kā to iesaka komisārs. Slovenijā jauniešu grupa ir izstrādājusi epu cilvēkiem ar redzes traucējumiem ar eh, kura eh, palīdzību viņi var veikt eh, vienkāršas darbības. No idejas līdz gala patērētājam ir garš ceļš, tam ir nepieciešams daudz drosmes, plašs finansējums, politiķu uzdevums ir atvieglot šo ceļu Eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām eh, ir jādabu, jāsaņem jaunas darba vietas. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad nākamais runātājs eh, Lupa Betrovs. Suntem cu toții de acord că viitorul aparține. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs visi esam viensprātis, ka nākotne ir jaunākās paaudzes rokās. Taču, diemžēl, Eiropas Savienībā Jaunieši visvairāk cieši no darba tirgus problēmām. Dažās dalību valstīs situācija ir visai satraucoša, un, manuprāt, ir būtiski nekavējoties pieņemt pasākumus, kas uzlabotu jaunās paaudzes situāciju gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī. Es aicinu dalību valstis pievērst lielāku uzmanību šai iedzīvotāju grupai un iekļaut uh, nākotnes strateģiskajos plānos labi finansētus pasākumus, kas veicinātu jauniešu nodarbinātību. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot visas iespējas, ko piedāvā kopienas programmas un politikas stratēģijas, lai nodrošinātu pārticīgu un drošu nākotni Eiropas jaunajai paudzei. Paldies! Nākamā Elizabete Šredera. Vielen Dank, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, komisāra kungs, es esmu gandarīta par to, ka jūs nodarbinātības paktā uh, iekļāvāt arī Eiropas Savienības ziņojumu par nodarbinātību. Jūs ir 2020. Eh, gadā sodlāt 8 miljonus jaunu darbu vietu, bet tas būtu iespējams, bet uh, tad komisijai ir jānosprauž rūpnieciski politiskais ietvars, kurš būtu ilgtermiņa ietvars. Konkrēti tas nozīmē, ka ja nebūs e, godkārīgas energoefektivitātes direktivitātes, tad nevienam nevajadzēs e, celtniekus un e, citus darbiniekus, kuri nodarbojas ar ēkas siltumizolāciju. Tas nozīmē, ka jums ir jāsaliek spēki kopā ar kolēģiem, lai mēs nospraustu rūpnieciski politisko ietvaru. Citādā gadījumā atļaujos prognozēt, tā būs prognoze, kur kura nepiepildīsies. To mēs nevaram atļauties šajā Eiropas Savienībā, jo, cit, jo ar to ir saistīta Eiropas Savienības ticamība. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Janam Kazlovskim. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri, manuprāt, jaunu darba vietu radīšana ir galvenais veids, kā risināt Eiropas eh, asākās problēmas, jo īpaši nabadzību un bezdarbu, to starp jauniešu vidū, un tas ir vienīgais veids, kā atgriezties uz izaugsmas ceļa. Mums ir jāiegulda uzņēmē darbības veicināšanā un jātiek galā ar birokrātijas slogu un tiesiskām barjerām, kas kavē MVU attīstību. Šis sektors rada 70% darba vietu. Nav sasaistis starp izglītību un nodarbinātību, neraugoties uz to, ka pastāv milzīgs bezdarbs. Nesamazinās piedāvāto darba vietu skaits. Jaunieši, kas ir saņēmuši labu izglītību, nav gatavi veidot savus uzņēmumus un netiek nodarbināti. Šai situācijai ir vajadzīgi jauni risinājumi gan Eiropas, gan lokālā, gan nacionālā. Paldies. Tagad vārds Evelīnai Regnerei. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Man ir novērojums, eh, klausoties šajā debatē zālē, eh, atmosfēra būtu pelnījusi to, ka šī zālē, šai zālē būtu jābūt pilnai, un uh, Eiropas Savienības iedzīvotāji to būtu pelnījuši. Mums ir līgums par Eiropas Savienību, mums ir nodarbinātības mērķi, mums ir uh, daudzi priekšnosacījumi, uh, kas prasītu nopietni uh, pieiet šai sistēmai, bet uh, pēdējā plenāra sēdē jau tika kaut kas pateikts par jauniešu nodarbinātību, kas ir ārkārtīgi svarīgi un iederīgi šajā tēmā. Uh, Proti, ir svarīgi paturēt prātā pilnīgu ainu. Un, eh, ja, eh, jo bezdarbnieki paši nespēs atrisināt bezdarba problēmu, mums ir eh, jāraugās kopumā uz ekonomikas politiku un daudzgadīgo finanšu ietvaru un jānodrošina tie līdzekļi, kas palīdzēs bezdarbniekiem Eiropā. Paldies! Paldies! Un brīvā mikrofona procedūra tagad ir beigusies. Un dodu vārdu komisāram Andoram. Lūdzu. Priekšsēdētāji, deputāti, es pateicos jums par šo produktīvo diskusiju, kas eh, arī man ir bijusi ļoti konstruktīva un uh, sūtījusi ļoti skaidrus vēstījumus komisijai gan par nodarbinātības pakotni, gan arī par turpmāko rīcību. Mums ne tikai ir jāizstrādā labi dokumenti, bet arī jārūpējas par to ieviešanu praksē, un pie tā mēs arī strādājam. Un tas neatiecas tikai uz nodarbinātības jomu. Es esmu droši, ka jūs jau zināt par komisijas veiktajiem pasākumiem, uh, un uh, arī par vispārīgākām nodarbinātības uh, politikām. Nākamnedēļ es tikšos ar sociālo partneru darba grupas pārstāvjiem un mēģināšu izveidot sadarbību dažādos nodarbinātības pakotnes aspektos. Pirmkārt, es vēlētos uzsvērt daudzo šeit pieminēto argumentu svarīgumu par nodarbinātības politikas plašāko kontekstu. Uh, Protams, mēs nedrīkstam nodalini, nodalīt nodarbinātību no plašākas ekonomiskas ainas. Viena trešdaļa no Eiropas Savienības bezdarba ir radusies krīzes rezultātā, un dažās dalību valstīs šī proporcija ir sasniegusi pat vienu pusi un vairāk. Līdz ar to, ja mēs vēlamies panākt rezultātus, radīt darba vietas, mums ir jārīkojas ciešā sasaistē ar reakciju uz krīzi un ciešā sasaistē ar finanšu sektoru, jārisina valsts parādi, jāraugās uz privātā finanšu sektora problēmām, un jo ātrāk mēs panāksim atbilstošas risinājumus šajās jomās, jo ātrāk mēs panāksim arī makroekonomisko vidi, kas risināt nodarbinātības problēmas un mums ir jārīkojas arī turpmāk un jāmēģina rast arī tieši risinājumi darba vietu radīšanai un jauniešu palīdzībai. Tāpat arī jāpievēršas ieguldījumu investīciju situācijai, un es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Hārkins kundze par to, cik svarīgas ir investīcijas, cik svarīga ir industriālā politika. Arī Šreters kundze un Paškas kungs eh, uz to norādīja un komisija strādā pie eh, industriālās politikas un, eh, protams, ka cilvēka resursu dimensija šajā politikā un šīs industrijas kapacitāte veidot jaunas darba vietas ir ārkārtīgi būtiska. Tālāk par nodarbinātības pakotni runājot, tā ir jāuzskata par pamatakmeni jaunajai ekonomikas paradigmai. Ja mēs paraugāmies uz uh, algām, uh, ir jāpiemina piedāvājuma pieprasījuma likums, tas ir šīs pakotnes centrā. Tāpat arī Eiropas uh, Savienības nodarbinātības pārvaldības situācija paver jaunas iespējas un uh, iespēju arī koncentrēties labāk uz visām jomām, tostarp uz darba vietu radīšanu un kvalitatīvām darba vietām. Daudzi no jums, neuzskaitīšu tagad visus, uzsvēra uh, to, cik būtiski ir sniegt palīdzību jauniem cilvēkiem. Un nākamreiz uh, mēs mēģināsim sarīkot atsevišķu diskusiju par šo jautājumu. Daudz pasākumu jau tiek veikti. Pagājušo nedēļu es viesojos Itālijā, un uh, tur notiek ievērojama struktūra fondu pārdale, lai sniegtu palīdzību jauniešiem. Varētu pieminēt Sīcīliju, kur eh, šī pārdale ir eh, pusmiljārda eiro apmērā. Un eh, tas attiec arī uz reģioniem, kur situācija ir visnopietnākā. Te pašā laikā ir astoņas dalību valstis, kur ir uh, būtiska šī pārdalīšana situācijas dēļ, un uh, mēs gatavojam arī uh, jaunu pasākumu, uh, tā devēto jaunatnes garantiju, kam vajadzētu sniegt rezultātus vēl pirms šī gada padomas, un uh, mums ir jāraugās, vai ir iespējas rast konkrētus risinājumus, lai panāktu visefektīvāko risinājumu. Pirms šī gada beigām es prognozēju, ka jau būs izveidot nodarbinātības pakotne, un mums ir jākoncentrējas uz kvalitatīvu ietvaru, eh, kura tapšanā iesaistīšās visas ieinteresētās puses. Tālāk runājot par uzņēmumu un mikrofinansējuma lomu, to uzsver jau Makintārs kundze un citi runātāji, un tas patiešām būtu viens no iespējamajiem virzieniem, par kuru bieži vien tiek aizmirsts. Tostarp arī tāpēc, ka jaunā paudze bieži vien neapzinās šīs iespējas. Te es atkal pieminēšu Itāliju, kur iepriekšējā paudze guva panākumus eh, MVU eh, radīšanā, taču, diemžēl, šīs zināšanas nevienmēr tiek nodotas jaunai paudzei. Tāpat arī mūsu priekšā ir uzdevums veidot cilvēku kapitālu, ir eh, jāizplata uzņēmumu zinātība un arī jāmēģina panākt, lai mazie un mikro uzņēmumi saņemtu labāku finansējumu. Attiecībā uz uh, uzņēmumu pasauli uh, jāpiemina Gances uh, arguments par sociālo uzņēmumu. Gances kundze uzsver šo aspektu saistībā ar sociālo integrāciju, un es pilnīgi piekrītu, mēs esam panākuši progresu šajā jomā sadarbībā ar Barņiekungu kungu kas jau izteicās, un eh, tāpat arī eh, pagājušo nedēļu notika seminārs Briselē, kur piedalījās dalību valstu pārstāvji, un tā mērķis bija veicināt sociālo ekonomiku vispārīgā kontekstā visās dalību valstīs. Un uh, tostarp mēģinot iekļaut arī uh, neaizsargātākās grupas, eh, tostarp arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Visos šajos pasākumos, vai ir runa par jaunatni vai par sociālo ekonomiku, mēs nevaram izvairīties no finansēšanas instrumentu jautājuma. Pastāv diskusijas visās institūcijās par to, vai mums vajadzētu koncentrēties tikai uz šī gada piešķīrumiem vai arī uz finanšu instrumentu drošu finansējumu, kas var tiešā veidā palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem, un tostarp arī Eiropas sociālajiem fondam ir vajadzīga tā minimālā finansējuma daļa. Es redzēju šo jautājumu parādāmies komisijas priekšlikumā, un es nevaru nepiekrist Hārkinas kundzei attiecībā uz globalizācijas pielāgošanās fondu. Es domāju, ka būs problemātiski uh, pārtraukt uh, šī fonda darbību, un es eh, ļoti paļaujos uz šo parlamentu, ka tas palīdzēs glābt Eiropas eh, globalizācijas pielāgošanas fondu, lai tas varētu kalpot arī nākotnē. Paldies! Grabē. Liels paldies, komisārkungs! Dāmas un kungi! Esmu saņēmis rezolūcijas priekšlikumu. Līdz ar to debats ir beigušās. Balsošana būs rīt pulksten 12. par šo tekstu. Un tagad mēs ķersimies klāt pie Jānoša Ader ziņojuma. Lielu ar bīstamām vielām saistīta avārija riski.